Balsoties mēs varēsim aizstāvēt mm, pacientu, un es gribētu patei, patei, pateikties visiem, kas ar mani sadarbojās. Liels paldies, turpin priekšsādātāji. Tagad debats ir beigušās. Balsošana notiks pulkstens 12. rītdien. Nākamais darba kārtības jautājums ir jautājumu laiks komisijai. Un mūsu pirmais jautājums ir Dālī kungam, un tas attiecās uz eh, medikamentu mediātors. Komisārkungs. Lielas paldies, um, priekšādātais kundze. Godātie locekļi, atļaujiet man izteikties par četriem četrām jautājumu daļām. Pirm, pirmais jautājums bija, vai mēs varam paskaidrot, kādu iemeslu dēļ jau 1998. gadā netika pieņemts uh, lēmums aizliegt benfloreksu saturošus medikamentu tirdzniecību. Jā, tiešām 98. gadā benfloreksu saturošu medikamentu tirdzniecība tika apspriesta. Uh, um, attiecībā uz uh, izmantošanu pie cilvēkiem. Nu, tu, uh, Eiropas um, medikamentu aģentūra par to izteicās, un komiteja uzskatīja, ka benfloreksu nevajadzētu ietvert to um, sastāvdaļu sarakstā, kas būtu nevēlami. Tomēr mm, farmaceitiskās uzraudzības pārstāvji uzskatīja, ka vajadzētu mm, skatīties, kas tur notika. Un tad farmaceitiskās uzraudzības darba grupa uz, uz, nu, secināja, ka nav li nekāda liela riska saistībā ar eh, medikamentiem, kas satur benfloreksu. Uh, Līdz ar to nekāda izmainījuma, maiņ, grozījuma netika darīta. Tālāk jautājums. Vai Spānijas un Itālijas varas iestāžu noteiktiem aizliegumiem nebūtu vajadzēs rosināt komisijas darbību? Atbilde. Spānija un Itālija neatsauca atļauju benfloreksu saturošu medikamentu ražošanai. Uh, patiesībā pirmo reizi, kad kāda valsts mm, atsauca mm, šādu atļauju, bija 2009. gadā, un tā bija Francija, kas atsauca mediatora ražošanas atļauju. Līd, līdzīga līdzīgi nebija nepieciešams mm, prasīt no jauna atļauju ražošanā Portugālē, Spānijā un Grieķijā. Ben Florex tika uh, daudz apspriests. Um, uh, farmaceitiskās uzraudzības darba grupā. Un eh, ir arī eh, jāsaka, ka tā ir dalību valstu atbildība par to, vai atļauj vai neatļauj šādu medikamentu ražošanu. Komisija var rosināt izvērtēšanu tikai divos gadījumos. Pirmais ir tad, ja dalībvalstis pieņem dažādus nacionālos lēmumus, un otrais gadījums ir, ja ir atšķirīgi viedokļi par tirdzniecību un e, ir nepieciešami rīkoties, jo ir iesaistītas kopienas intereses. Nu, un te balstoties uz farmaceitiskās uzraudzības darba grupas secinājumiem, tobrīd nekāda lēmuma netika pieņemti. Trešais jautājums bija, kāpēc komisija gaidīt tik ilgi līdz 2010. gada jūnijam, lai pieņemtu stingru lēmumu par šīs vielas tirzniecību? Atbilde. Tas bija tikai 2009. gadā, kad viena dalībvalsts, proti Francija, aizliedza mediātoru tirdzniecību. Un tas automātiski nozīmēja pa, izvērtēt no jauna risku un ieguvuma līdzsvaru un aicināt dalību valstis atsaukt atļauju tirgot medikamentus, kā tur ben, mm, benfloreksu. Un uh, eh, 2010. gada 15. decembrī pieņemtais lēmums tikai pastiprina šo jautājumu un tiek radīta jauna procedūra Eiropas līmenī šāda veida produktiem, lai dalībvalsts rīkotos harmonizēti. Un pēdējais jautājums bija, vai komisija varētu atbildēt precīzi, vai tā aicinās Eiropas zāļu aģentūru veikt īstu retrospektīvu pētījumu par pēdējiem 20 šā medikamentu lietošanas gadiem. Atbilde. Pašlaik Eiropa Komisija nav lūgusi Eiropas zāļu aģentūru veikt retrospektīvu pētījumu pār pēdējiem 20 šī medikamentu lietošanas gadiem. Skaitļi, kas parādās Francijas ziņumā, skaidri parādās, ka šī medicīni, e, šīs medikamenta lietošana visaugstākā bija Francijā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Es tikai paskaidrošu, kā es. Eh, E, rīkošos ar papildus jautājumiem. Papildus jautājums varēs uzdot 30 sekundes, un, un pēc tam es aicināšu komisāru atbildēt uz visiem papildu jautājumiem reizē. Tā lūdzu par ņokungs jūsu papildu jautājums. Jā, man ļoti īsts papildu jautājums. Tagad es uzklausīju komisāru kungu, un es vēlētos viņam pateikties par precizējumiem, ko viņš sniedza. Nu, jūs jau teicāt, ka 2003. un 2005. gadā mm, jau tika izteikti lūgumi mm, Spānijā un Itālijā aizliegt šo medikamentu tirdzniecību. Un tāpat arī iepriekš tika lūgts uh, atteikties no šī medikamenta, kurš tika aizliegts jau 97. gadā ASV. Un uh, Eiropā ir pavisam 500 miljoni cilvēku, un varbūt mums vajadzētu vēl eh, speciālu uzraudzību, lai tas notiktu Eiropas līmenī kur notiktu sadarbība starp komisiju un Eiropas zāļu aģentūru, un mēs varētu e, izvairīties no tā, kas notika Francijā. Again, are... Es jau teicu, saka priekšsēdētāja, ja papildu jautājums ir tikai 30 sekundes. Es, man ļoti žēl, bet tāda ir noteikumi. Mums ir ļoti daudz mm, jautājumu šovakar jāizskata vēl viens papildu jautājums no Tarvelkunga. Jā, turpina runātājs. Mums ir ļoti daudz jautājumu šajā sakarā, piemēram, kāpēc medikaments, kas tiek potenciāli uzskatīts par bīstamu un nāvējošu, kas ir atsaugs no tirzniecības, uh, citās valstīs var tikt izplatīts Eiropas Savienībā. Mums būtu jāuzdod sev jautājums par to, kāda ir loma Eiropas zāļu aģentūrai un vai tās lēmumi ir eh, saistoši dalībvalstīm. Komisāri. Well, Jā, procedūras, kas uh, bija spēkā tajā laikā, kad uh, bija šie uh, notikumi, par kuriem es stāstīju savā atbildē, bija, kā jau es teicu, ka bija skaidri nodalīta dalību valstu un Eiropas Savienības atbildība. Un šis uh, nošķīrums joprojām tiek saglabāts, to saglabā dalību valsts. Un tāpēc arī laika gaitā mēs uh, izlēmām, ka mums vajadzētu stiprināt uh, mūsu farmakovigilants procesus un procedūras, un man ir jāsaka, ka 2004. gadā tika spērts solis uz priekšu, pārskatot uh, farmakovigilances procedūras, kas ir spēkā, un arī pēdējā reizē, kad tika panākt vienošanās par farmakovigilanci. Tagad uh, ir iespējams eh, vēl citas darbības, eh, kas ir veicams Eiropas līmenī, nenodrošinātu, ka eh, medikaments, kas tiek atsaukts vienā tirgū, ka informācija par to tiek sniegt arī citiem tirgiem un var veikt darbības. Tā agrāk nebija, tagad tas ir iespējams. Tāda tagad situācija ir, cik es varu pateikt. Un, um, Es eh, esmu pārliecināts, eh, eh, esmu uzdevis saviem dienestiem veikt pārbaudi, izturības pārbaudi jaunajām uh, farmakovigilantes procedūrām, kas tika ieviestas pēc pēdējās vienošanās, kas mums bija. Un mediātora lietu mēs ņemsim kā paraugu un to pētīsim, vai kaut kas tāds, kā tas notika ar mediātoru, Eh, varētu notikt arī tagad, kad ir eh, šīs farmakovigilants procedūras, kāds ir spēkā, lai konstatētu, kur mums ir kādi vājie punkti un eh, kad kaut kas netiktu izdarīts, ja šāds gadījums atkal varētu parādīties. Un tad, ja pēc šīs testa, tad mēs zināsim, ko vajag labot. Paldies, komisār kungs. Tagad pāriesim pie nākamā jautājumu, ko iesniedza Bēleta kungs un tas e, tiek uzdots piebalga kungam. Labvakar! Un šajā jautājumā ir runa par to, kā firma Apple tirgo iPad abonementus. Lūdzu, komisāra kungs, jums vārds, kad esat gatavs. Priekšsādātājs kundze, godātie parlamenta deputāti, Apple paziņojuši, ka viņi piedāvās e, abonementus e, uz avīzēm un žurnāliem tikai caur uh, uh, savām aplikācijām, kas tiek pārdots viņu internetu veikalā. Uh, avīzes un žurnāli varēs piedāvāt abonementus arī savādākā veidā, bet uh, viņi nevar uh, izmantot uh, abonementu ar aplikācijas starpniecību, ja viņi nav uh, caur iTunes. Um, vai šī darbība pārkāpja Eiropas konkurences noteikumus? Uh, ir atkarīgs no faktiāliem un ekonomiskiem elementiem. Lai tā būtu, Apple būtu jābūt dominējošā pozīcija. Šo tirgu robežas nav īsti skaidrs, kā sektors tas ir vēl relatīvi jauns un attīstās. Un tā kā ir dažādas salīdzināmas platformas un ierīces, kas piedāvā līdzīgas funkcijas, uh, Un uh, daudzām no šiem platformām ir tiešsaistes aplikāciju veikali, un ir, uh, nav arī liels skaidrības par šiem avīžu abonementiem. Tad, kad uh, šis tirgus tiks apgūts un identificēts, tad būs jāizvērtē, vai ir šis dominējošais stāvoklis. Eiropas kopiena tiesa dominējošu stāviekli uh, definē kā viena uzņēmuma dominojoša pozīcija tirgu, kas uh, traucē veidot uh, efektīvu konkurenci attiecīgajā tirgu, ļaujot šim uzņēmumam um, darboties ļoti neatkarīgi no konkurentiem un klientiem, un, protams, arī neņemot vērā patērētāju vēlmes. Komisija atzīmē, jo īpaši to, ka alternatīvas aplikāciju platformas pastāv, Un daudzi uzņēmumi nesen ir palaiduši vai drīzumā palaidīs uh, uh, virkni līdzīgu iekārtu uh, iPadam, kam būs tās pašas funkcijas gandrīz. Tātad komisija seko Apple komercpolitikai, cieši uh, kontaktējoties arī ar Nacionālo valstu konkurences padomē. Paldies, komisār kungs! Arī tagad eh, ļaušu uzdot papildu jautājumus visiem kopā. Vispirms Beleta kungs. Dank, voorzitter, komisāris. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs un komisāra kungs. Eh, mm, šodien uh, Apple eh, informēja par to, ka eh, grib piedāvāt abonentiem jaunu modeli. Tomēr ir skaidrs, ka viņi negrib no eh, tirgus pozīcijas atkāpties un gribētu to izmantot, lai iegūtu informāciju par klientiem, kas varētu būt īpaši kaitīgi Eiropas izdevējiem un medijiem. Vai jūs būtu gatavi darīt kaut ko neatkarīgi no dominējošā stāvokļa? viedokļa, vai jūs gribētu ko darīt un par kādu laiku jūs domājat, par nedēļu, par mēnešiem, līdz komisija sāk darboties? Paldies! Paldies, Epka kungs! Więc ja bym chciał, panie komisarzu, podziękować panu za odpowiedź. Komisar kungs, paldies jums par jūsu atbildi, bet uh, Manuprāt, jūs neatbildējāt uz vienu ļoti svarīgu jautājumu daļu, proti, vai mēs eh, varam vispār iedomāties eh, kādu tirgus daļu eh, jauns Apple produkts ieņem tirgu un kādu tas varētu ieņemt. Jūs teicāt, ka jūs pētāt situāciju, bet ko mēs gribētu zināt? Uh, vai Apple varētu kļūt par dominējošu spēlētāju Eiropas tirgu. Paldies, komisārkungs, lūdzu. Well, uh... Jā, nu tas vēl būs jāredz, vai Apple kļūs par dominējošu spēlētoju tirgu, jo tirgus joprojām attīstās. Tad nu, mums ir tiešām jāizvērtē, kāds ir tirgus, kas ietilpst šajā tirgu un ko nozīmē dominējoša pozīciju. Šis tirgus šobrīd vēl ir neliels, un tāpēc es nedomāju, ka mēs varam jau runāt par kaut kādu rīcību no komisijas puses. Ja ir dažādi konkurējoši priekšlikumi, piedāvājumi un Apple neiegūs dominējošu pozīciju, tad nebūs vajadzība nekāda rīcība no komisijas puses, kā jau teicu. Komisija situāciju novēro saskaņā ar Eiropas konkurences tiesībām. Un ja mēs redzēsim, ka ir jāspēr kaut kādu soļu, tad mēs tos spērsim neatkarīgi no tā, kas, nu, ka, ka, kas ko teiks. Uh, tad, kad šis brīdis pienāks, kad būs vajadzīga rīcība, tad mēs to arī darīsim, ja tas būs nepieciešams. Uh, uh, Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā jautājuma, ko ir uzdevusi Andrikienas kundze, runājot par investīciju aizsardzību saistībā ar ES un Krievijas sarunām par jauno partnerības un sadarbības nolīgumu. Uh, Priekšsēdētāji un godātie locekļi, kas attiecās uz uh, 92 miljardiem eiro, kas bija investīs, investori. E, jāsaka, ka ES bija lielākais investors Krievijā, kas attiecās uz enerģētikas nozari, tad mēs gribējām nodrošināt, lai galvenie principi un enerģijas e, hartas principi būtu arī pārunu daļa pārunās ar Krievijas federāciju par jauno nolīgumu. Un tas nozīmē, ka ir jāaizsargā investīcijas, it īpaši enerģētikas nozarē, īpaši spēcīgu strīdus risināšanas gadījumu, un tas būtu bezprecedenta gadījums, un mūsu enerģētikas nolīgums būtu ļoti vērtīgs un ir nepieciešams izstrādāt investīciju aizsardzības instrumentus un arī tas, kā mēs atrisināsim strīdus jautājumus enerģētikas sektorā. Mēs uzskatām, ka Krievijā ir izteikusi e, savu vēlmi sekot enerģētikas hartas nolīgumam Un tāpēc Eiropas Savienība atbalsta no, uh, nolīgumu ar Krieviju ir nepieciešams modernizēt šo uh, hartu un balstoties uz to mēs arī varētu runāt ar Krieviju. Paldies, lūdzu, Andrikienes kundze, papildu jautājumu varat uzdot. Liels paties, komisāra kungs. Man ir papildu jautājums. Eiropas parlamentā pašlaik mēs strādājam pie nākotnes investīciju politikas. Tad, kad runa ir par Krieviju, tad bieži vien mēs runājam par Krievijas kompāniju ienākšanu Eiropas tirgu, īpaši enerģētikas nozare, bet Eiropas uzņēmumiem ir problēmas, ja tie vēlas iet Krievijas. Uh, tirgu, īpaši tad, ja tas attiecās uz uh, sektoriem, nozarēm, kurus Krievija uzskata par strateģiskiem, un īpaši tas attiecas uz enerģētikas nozari. Kā tad mēs aizstāvēsim šos investors jaunajā partnerattiecību nolīgumā? Vairāk papildu jautājumu nav, komisāra kungs, varat atbildēt? Atbilde. Es domāju, ka pēc nedēļas mēs tiksimies ar Krievijas valdību, un tad mēs arī apspriedīsim šos investīciju jautājumus, jo no abām pusēm mums ir eh, savi mm, argumenti. Arī Krievija uzskata, ka Eiropas Savienība pārāk augstu nenovērtē viņu investīcijas. Līdz ar to mums ir nepieciešams turpināt vēst pārunas, bet eh, pagājušā gada laikā uh, attiecības, kaut arī tajās ir grūtības, jo, jo mūs labojas un Krievija ir atvērta apspriest jautājumus pēc būtības un detalizēti. Un tomēr es uzskatu, ka attiecības, kas balstītas uz nolīgumiem un īpaši uz jaunajiem, eh, jauno nolīgumu, kas aiz kas tagad sāksies spēkā, ir vienīgais veids, kā mēs varam izvairīties no situācijām, kur viena puse apsūdz otru pusi, ka tā nespēlē pēc noteikumiem. Es domāju, ka pašreizējā eh, politiskā dinamika ir ehm, diezgan cerīga, ka mēs spēsim nonākt pie šīs vienošanās un ka mums būs arī ļoti skaidra līguma nosacījumi, jo pagājušā gada laikā mēs tiešām redzējām pozitīvu pavērsienu mūsu attiecībās. Liels paldies, komisāra kungs, saka priekšsādātāji, tālāk pāriesim pie nākamā jautājuma, ko uzdev Jensens kundze. Tas attiecās ES e atbalstu pasaules AIDS fondam tuberkulos un melārijas apkārošanai. Mm, lūdzu, komisāra kungs. Priekšsēdētāji un uh, godātie deputāti, šis jautājums ir ļoti labs un nopietns. Mums ir uh, mm, ir ļoti nopietni jāskatās, kas notiek. Komisija spēcīgi atbalsta Pasaules fondu aiz tuberkulos un malārijas apkarošanai. Un mēs tiešām gribam atrisināt šo jautājumu tik ātri, cik vien iespējams, lai komisija būtu viens no lielākajiem mm, finanšu atbalstītajiem šim fondam. Uh, Bet problēma jau nav ar to fondu, bet ar tiem cilvēkiem, kurus dažās valstīs e, šis fonds nolīgst, lai ieviestu programmas, un ar to ir bijušas problēmas dažās valstīs. Tas ir skaidri zināms, ka ģenerāla inspektora mm, birojā tika veikta kratīšana, lai noskaidrotu, kas ir noticis ar ļoti lielām naudas summām. Un, un tas bija jādara tādēļ, ka bija informācija par to, ka šie finanšu līdzekļi ir izlietoti citiem mērķiem. Un tagad beigās ir nācis klajā ziņojums, kas ir publicēts Pasaules fonda mājas lapā. Un uh, tur bija runa arī par to, ka netiks paciesta nekāda korupcija. Bet um, vēl papildus komisija ir pasūtījusi auditu šajā pasaules fondā, lai noskaidrotu visas tās organizācijas, kas gūst labumu no šī finanšu atbalsta, ko sniedz komisija. Un Gala secinājums bija tāds, ka Pasaules fonds ievēro noteikumus, kas attiecās uz finansēm. Līdz ar to standārta mehānismi darbojās un šie līdzekļi, kas tiek saņemti no dažādiem donoriem, tiek izmantoti pareizi. Tomēr vajag vēl papildus mehānisms riska pārvaldei. Līdz ar to mēs grasāmies reformēt mm, pasaules fondu, un šis reformas lēmums tika pieņemts šī gada 4. janvārī. Papildinājums un jauninājums ir tas, ka tiek apmeklētas mm, dažādas valstis. Mūsu 27 janvārī šogad rakstītajā vēstulē mēs sazinājāmies ar Kazački kungu, kas ir Pasaules fonda ģenerālsekretārs. Mēs izteicām savu vēlēšanos stiprināt e, pārbaudes fondā. Un Pasaules fonda sekretariāts piedāvāja mm, Mm, veikt ārēju pārbaudi. Un uh, um, padomas locekļi, pasaules fonda padomas locekļi to ar, pieņēma. Un, un es vēlāk gribētu arī informēt arī to, ka komisija ir informējusi gan pasaules fonda izpildu direktoru, gan padomas valdes locekļus kad šādas pārbaudas tiks veiktas, un mums Tomēr ir jāturpina atbalstīt Pasaules fonda mērķi un um, reformas dažādu valstu veselības nozarēs. Tomēr ir lietas, kas ir jāatrisina, pirms mēs piešķiram jaunus līdzekļus pasaules fondam. Īpaši tas attiecās uz korupcijas apkarošanu. Nu, te pašā laikā ir jāsaprot, ka mums ir nepieciešami jauni kontrols mehānismi, taču tas ir jāizstrādā ļoti ātri, jo aizturēt maksājumus tas nav labākais risinājums. Mums ir nepieciešami vienkārši labāki mm, kontrols mehānismi, kas būtu labākais risinājums, un komisija būs joprojām liels atbalstītājs šim pasaules fondam tādēļ, ka mums ir jācīnās ar korupciju un nevis ar fondu. Paldies! Lielas paldies, komisāra kungs! Es varu dot vārdu tikai jautājuma autorei un diviem papildus jautājumiem, tāpēc vispirms uzdos jautājumu Jensens kundze, tad Kašman kungs un tad Papnikolai kungs. Paldies! Eh, pateicos komisāram par eh, sniegto atbalstu eh, fondam un arī par to, ka viņš rīkojas ar stingru roku, lai novērstu nepareizo norišu sekas un paldies par nopietnu attieksmi. Konkrēts jautājums komisāram, kādu grafiku jūs apmēram varat iedomāties? attiecībā uz fonda līdzekļu iesaldēšanu. Cik ātri ir iespējams atrast risinājumu, jo fonds jau pats eh, mm, arī eh, informēja par to, ka cilvēki tika arestēti, tie, kuri pārkāpa likumu un eh, pret tiem vērsās. Tātad, kā jūs lēšat, kad nauda būs atkal pieejama? Paldies, priekšsādātājs kundze, paldies par atbildi. Komisāra kungs gribēja pajautāt, vai jūs piekrītat, ka globālais fonds pret aids, tuberkulozu un malāriju ir vitāli svarīgs un ka būtu noziedzīgi tagad apturēt, iesaldēt finansējumu, jo tas uh, Uh, kavēt šo dzīvību glābjošo projektu ieviešanu? Un vai jūs piekrīt, ka mums ir jāstiprina kontrols mehānismi, bet tai pašā laikā ir jāstiprina arī mūsu apņemšanās un iesaiste, lai uh, palīdzētu cilvēkiem, kas ciet no aids, tuberkulozes un malārijas? Uh, Un šis te korupcijas ļaunums, eh, par to nav jāatbild tiem, kas ir nevainīgi un tie, kur cieš no aicu tuberkulozes un malārijas. Paldies. Papnieka laikungs, lūdzu. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας. Jā, arī es pateicos sirsnīgi komisāra kungs par jūsu atbildi. E, saskaņā ar publicētajiem elementiem situācija ir tāda, ka Eiropas e, Savienība pat laban attiecībā uz e, globālo fondu aiz tuberkulozes malārijas apkarošanai starp 2002 un 2010 gadu ir izdevusi līdzekļus kas ir vairāk nekā 900 miljoni, un tas ir ļoti daudz, e, tāpēc es gribētu zināt ļoti konkrēti. Jūs jau minējāt problēmas, e, bet varbūt jūs esat arī veikuši pētījumus, e, studijas par to, vai šie līdzekļi sasniedz rezultātu. You, Paldies, komisārkungs. Well, uh, Ir divas puses šai lietai. No vienas puses es atzīstu, ka šis e, fonds veids fantastisku darbu, palīdzot cilvēkiem, kam tiešām klājas ļoti grūti, bet e, no otras puses tie ir finanšu līdzekļi, kas ir nodokļu maksātāja nauda. Un uh, viena krāpšanas lieta varētu uh, sagraut simtiem tūkstošu cilvēku veikto vērtīgo darbu, un tāpēc mums ir jāroda ātrs risinājums. Mans mērķis ir panākt uh, papildus pasākumus, eh, veikt auditu, lai varētu atsākt maksājumus. Mēs esam identificējuši tās jomas, kas ir valsts līmenī, kur ir vajadzīgas šīs pārbaudas, jo centrālais birojs uh, tur tiek veikts labs, laba revīzija. Tad, kad mēs pārnest, pārvedam naudu, tad tas ir viss kārtībā, bet tad, kad notiek ieviešana valstu līmenī, tad tur ir riska elementi, un tad mēs redzam, kurās valstīs tas ir noticis, tad uh, Uh, šie pārkāpumi ir pārāk lieli, lai neiesaldētu maksājumus. Mums ir ātri jāatrisina šī situācija, jo ja nākamnedēļ, uh, tas ir nākamgad tiks atklāts, ka uh, mūsu nauda ir neža, nelietīgi izmantota, tad jūs jautāsiet, komisāra kungs, jūs taču redzējāt, kas tur notiek, kāpēc jūs neteicāt? Un tad es teikšu, nē, es domāju par slimajiem cilvēkiem, tā nebūs pietiekama atbilde. Es domāju, ka mēs šo jautājumu varētu atrisināt līdz vasarai, apmēram pusgadu laikā, un um, ja mēs pusgadu aizkavēsim maksājumus, tas nebūs e, pārāk smagi šim fondām, finansējuma ziņā, bet mēs būsim stiprinājuši fonda ticamību un būsim arī aiz, e, aiztaupījuši um, Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Tā tiks iztērētam, kam paredzēta. Paldies. Tagad e, nākamais jautājums Tajānie kungam. Un to uzdot Higinsa kungs. Un te ir runa par CE zīmi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 signor presidente onorevole higgins il marchio. priekšsēdētājas kundze godātais higginsa kungs c zīme ir redzamā mehānisma daļa kas ir ļoti nozīmīgs un rūpējas par iek, vienotā tirkus labu funkcionēšanu. Jā, un 2008. gadā pieņemtais regulējums pastiprināja C zīmes paļāvību. Uh, It īpaši trijās eh, somā, eh, jomās tātad te ir eh, labāka kontrolējama certifikācijas sistēma, vēl labāk ir kontrolējams tirgums no nacionālo iestāžu puses, kurām ir jākontrolē arī ražotāju konformitātes deklarācijas, kā arī trešo pušu certifikācijas, kuras atrodas, at, dod atļauju C zīmēji. Un e, tas nozīmē, ka ir svarīgi arī pastiprināt muitas kontrolis tā, ka tā produkcija, kur atbilst kritērijiem, var nonākt Eiropas un pasaules tirgu ar cezīmi. Ja e, tā tad mums ir instrumenti CE zīmes aizsardzībai, tad tagad situācija ir tāda, ka uh, situācija ir tādos, ko var daudz vairāk paļauties, un arī CE zīmes slava ir kļūsi daudz labāka gan uz Eiropas, gan starptautiskajā tirgū. Mēs pastiprināti tulkojam ievestos produktus, un tas nozīmē arī to, ka ir daudz mazāku CE zīmes ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu darījumus arī pasaules tirgū. Saistībā ar šīm te parlamenta prasībām komisija ir organizējusi veiksmīgas informācijas kampaņas, kurās iesaistījusi arī visas iesaistītās puses, gan ražotājus, gan patērētājus. Kampaņas mērķis ir atbalstīt ieinteresētās puses, ir tīpaši jau MVU lai viņi labāk izprastu situāciju un to, ko nozīmē CE zīme, eh, kāds ir šīs te zīmes mehānisms. Eh, tas eh, viņiem ļauj noteikumus izmantot korekti un labāk aizstāvēties tiesā pret viltojumiem vai bīstamiem produktiem. Līdz ar to arī kāpinā, tiek kāpināta Eiropas ražojumu konkurētspējīga. Mūsu sarunas ar trešajām valstīm, arī ar Merkusūru un Latīņu Ameriku, ir eh, orientētas uz to, lai tehniskais regulējums, eh, kas ir izmantots e-zīmai, tiktu tālāk attīstīts. Un es gribētu rūpēties arī tālāk par to, lai tiktu attīstīti rastie risinājumi. Es uzturēšos pavasarī Latīņa Amerikā, un arī tur darba kārtībā būs šī tēma tiekoties ar eh, valdību pārstāvjiem Brazīlijā, Argentīnā un Čīlē. Vēlreiz gribu apstiprināt, ka vēlos cieši e, sadarboties un piedalīties mehānisma laba kontrolas e, pāraudzībā. Tāpat es vēlo, uh, vēlos rūpēties par to, lai arī dalību valstis ievēro saistības, tādējādi veicinot ražojumu konkurētspējīgu. Protams, es arī turpmāk informēšu jūs par tālākajām norisēm. Komisija uh, vēlāk 2013. gadā parlamentam arī attiecīgi iesniegs ziņojumu, kas tika paredzēts 2008. gadā. Paldies, komisāra kungs! Well, Jā, man ir vēl divi mm, lūgumi pēc papildus jautājumiem. Higgins kungs vispirms un pēc tam tikau kunga. Lielas paldies, priekšādātāji, es gribētu pateikties komisāram par viņa atbildi, un tā bija lielākoties koncentrēta uz patērētājiem. Un um, marķējumu Eiropas Savienībā, taču es neatradu, komisāra kungs, neko Eiropas dati, um, datos par to, cik šis zīmols ir vērts. Un tad es arī domāju, ka mums varbūt vajadzētu skatīties vēl uz uh, vairāk kaut ko, mm, piemēram, 2010. gadā, uz to, kā tika izmantot šī CE zīme. Man liekas, tas netiek pietiekami uzsvērts. Uh, Paldies, tev priekšādātāja Tikau kundze. Domnule komisār, uh, pentru că ați vorbit de... Eh, komisārs kungs, jūs jau runājāt par konkurētspējību Eiropas Savienībā, un es augstu vērtēju jūsu centienus eh, veicināt šo politiku. Mans jautājums, eh, cik daudz produktiem Eiropas tirgo ir CM zīme un cik procenti no tiem tika ražoti Ķīnā? Thank you, Commissioner. Paldies, komisārkungs. Grazie per... Eh, paldies. Eh, paldies par to, ka norādījāt uz atsevišķām eh, problēmām, un tām ir jāpievērš īpaša uzmanība. Arī šeit ir runa par viltojumiem eh, attiecībā uz produkciju, kuru Eiropas Savienībā ieveda vai nu legāli vai nelegāli. Eiropas komisija un eh, institūcijas, diemžēl, eh, viņām nav muitas un policiju iestāžu, tāpēc mums ir jāpaļaujas uz dalību valstīs veiktajām kontrolēm tajā brīdī, kad preces nonāk Eiropas Savienībā. Uh, un eh, tajā brīdī, kad produkti nonāk tirgū. Mums tātad mēs organizējām informatīvo kampaņu. E, vēlāk es par to runāšu vēl precīzāk, bet e, tātad e, šī te kampaņa tika veikta, lai veicinātu C zīmes atpazīstamību un mēs vēlējāmies arī nodrošināt ražojumu garantijas, lai pārbaudītu, kuras preces ir viltotas vai nē. Piemēram, ja preces tiek ievestas caur Rotterdamas ostu, kur nāk tie, eh, kur tiek import, eksportēts visvairāk rotaļlietu. Un šī doma man neliek mieru, ka te ir jāpievērš īpaši liela uzmanība. Te ir eh, ražojumi no trešajām valstīm, kas eh, nonāk Eiropas Savienībā. Runājot par C zīmes eh, piemērošanu, es domāju, ka zīme vajadzētu izmantot vēl vairāk. Mēs atrodamies savā darba sākuma fāzē. Es domāju, ka darbs ir jāturpina, tāpēc jau arī mēs startējam informatīvo kampaņu pateicoties Eiropas parlamenta uzaicinājumu. Es zinu, kad biju parlamenta deputāts, jau mēs iestājāmies par to, ka ir nepieciešama zīme, kas garantētu par to, to ka tiek ievēroti e, savienības e, normatīvi. Tā nav Eiropas kvalitātes zīme, tā vienkārši ir zīme, kas nosaka, ka ir ievēroti zināmi normatīvie akti kas e, garantē e, tā tad, ka šeit viss notiek likumīgi arī uzklausīšanas laikā pirms gada parlamentā man e, uzdeva šo jautājumu. Un bija arī deputāti, kuri jau tad eh, teica, ka mums vajadzētu iet vēl soli tālāk. Tīmes vajadzētu ievest arī kvalitātes zīmi. Man personīgi nav iebildumu pret Eiropas kvalitātes zīmi. Tomēr uzskatu, ka vispirms būtu jānodrošina, lai CE zīme tiktu izmantotu plašāk Tāpēc mums ir vajadzīga arī Eiropas Savienības informatīvā kampaņa. Protams, var jau darīt vēl vairāk un uh, var paplašināt darbību otrajā fāzē ar jaunām iniciatīvām. Tomēr uzskatu, ka vispirms mums jākoncentrē uzmanība uh, uz C zīmes atpazīstamību, lai tā būtu atpazīstama visās Eiropas Savienības uzņēmumos, ir tīpaši mazajos vidējos uzņēmumos, kam varbūt nepieciešama vēl vairāk uh, info, informācijas. Apliecinu, ka strādāšu tālāk, cik vien man spēkos, un pateicos arī par uzdotajiem jautājumiem, jo uh, tieši tādēļ mēs varam turpināt tālāk diskusiju par šo jautājumu. Un tas viss pateicoties Eiropas parlamentam, deputātu aktivitātei, komisijai un pārstāvniecībām, kas mums dod iespēju informēt dalību valstis un uzņēmumus par šīs zīmes nozīmi. Tāpat arī ir svarīgi, kā jau es no sākumā teicu, lai mēs izdarītu zināmu spiedienu uz dalību valstīm, eh, liekot pievērst uzmanību ekspo, importam no trešajām valstīm un pievērst uzmanību to, lai tirgu būtu pēc iespējas mazāk viltojumu un C zīme netiktu piemērota nelegāli savie normatīvie akti galu galā aizsargā patērētājus. Paldies, komisāra kungs, lai um, darītu prieku tiem, kas pacietīgi gaidīja zālē, bet ņemot vērā to, ka mēs esam ārkārtīgi iekavējušies, es ierosinu nākamos trīs jautājumus uzdot um, jautājumus komisāram un pēc tam atļaušu tikai trīs papildu jautājumus un pēc tam mēs pāriesim pie Šefkoviča kunga uh, jautājumu. Tālāk mēs pāriesim pie Papa Nikolau kunga jautājumu par neviendabīgu uzņēmēju darbības vidu dalībvalstīs. Skatīsim to kopā ar Krolī kunga jautājumu par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un arī ar Harkin kungu jautājumu par uzņēmēju darbību valstīs, kurās tiek īstenoti tauti, taupības pasākumi. Komisāra kungs, es lūgtu jūs atbildēt, nu, tik kodolīgi, cik jūs varat. Bene, prezidente, cercherò di. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es e, mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk, tomēr tēmas ir ļoti interesantas. It īpaši jau um, runājot par Eiropas komisijas vēlmi uh, stiprināt uzņēmēju darbību un mazos un vidējos uzņēmumus. Tāpat mēs gribam arī uzlabot pieejam, tirgu, tirgus pieejamību trešajās valstīs. Tās ir tēmas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Nākamajās eh, dienās ir arī pārskati 2008. Eh, gada mazā uzņēmēja darbības eh, akta pārskatīšana plānota. Un šī te akta principa ir saskana saskan ar Eiropas 2020 stratēģijas prioritātēm un principiem. Un nacionālajā līmenī valstis tos noteikti atbalsta. Šeit e, savu darbu iegulda gan dalību valstis, gan nozaras e, asociācijas un citas organizācijas. Mēs vēlamies garantēt, lai mazā biznesa akta principi e, kur ir eh, uzsvars virzīts uz MVU, eh, ka šie īsti principi tiktu īstenoti gan Eiropas Savienības, gan valstu līmenī. Eh, MVU uzņēmumiem mēs jau esam mm, no, izveidojuši testu, lai novērtētu sekas, iespējamās sekas. Uh, Mazās uzņēmējdarbības akta saistībā ir runa arī par pasākumiem, kas ir tēmēti, veidoti, lai paplašinātu iedarbību ir svarīgi, lai visi arī nacionālajā lēmumu pieņemšanas procesā izmantotu adekvātas vienādas procedūras. Eh, protams, ka ir vēl jācīnās pret eh, dažādiem šķēršļiem un nepilnībām. Mēs ieteiksim konkrētus ieteikumus, piemēram, vienas pieturas aģentūras principus un tam līdzīgi, lai šos procesus pātrinātu. Eh, tāpat arī ir svarīga pieredzes apmaiņa par šīm te procedūrām atbalsts jaunajiem uzņēmējiem ir svarīgs, tāpat arī sadarbības atbalsts un Eiropas eh, parlaments, piemēram, eh, iedibināja Erasmus programmu jaunajiem uzņēmējiem, kas deva pozitīvus rezultātus. Mēs vēlamies turpināt darbu, lai veidotu atbilstīgu tiesisko pamatu. E, mēs esam paredzējuši pasākums arī, kas ir domāti uzņēmējām. E, mēs esam izveidojuši 50 vēstnieču grupu no 22 Eiropas Savienības valstīm, un, un arī šajā ietvarā mēs gribam strādāt intensīvāk un aktīvāk. Mūsu mērķis ir atbalstīt vismaz 12 Eiropas Savienības valstu uzņēmējas. Runājot par eh, MVU aktivitātēm ārpus Eiropas Savienības, eh, pagājušajā gadā mēs uzsākām jaunu iniciatīvu eh, ar domu par, jaun, par konsultācijās vienoties par jauniem atbalsta pasākumiem. Pēc konsultācijas prezentācijā noslēguma domāju, ka būs iespējams uzlabot pakalpojumus un sabiedrisko līdzekļu izmantošanu. Esam guvuši zināmu pieredzi atbalsta jomā mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Te ir bijuši dažādi projekti, piemēram, eh, palīdzības eh, eh, aģentūra Ķīnā, sadarbības iniciatīva Japānā un vēl citas programmas ja mēs balsoj, balstāmies uz parlamenta pētījuma rezultātiem, tad varam teikt, ka mm, gatavojam arī uh, Mm, projektu MVU atbalstam tirgu, trešo valstu tirgos. Eh, runājot par Ķīnu, gribu apstiprināt to, ka saistībā ar mazās uzņēmēju darbības aktu komisija izmantoja eh, parlamenta līdzekļus, lai Ķīnā un Indijā nodibinātu MVU atbalsta centrus. Es pats pagājušā gada novembrī biju Pekinā, kad tika atklāts Eiropas Eiropas Savienības kā MVU atbalsta centrus Ķīnā. Papildināšu, e, rītdien e, tiks ievēlēts jaunais e, MVU misters, tas būs Daniels Kareha un viņam būs uzdevums pievērst īpašu uh, vērību mazās uzņēmējdarbības akta īstenošanai. Uh, tāpat uh, š, tiks nosauktas vēl citas atbildīgās personas e, citās vietās, kas sekos e, mazās uzņēmējdarbības akta saprātīgai īstenošanai Eiropas Savienībā. Varu apliecināt, ka dalībvalsts jau tur uzņēmuši pozitīvu. Paldies! Paldies, e, komisāra kungs. Tālāk var papildu jautājumus uzdot jautājumu uzdevēji. Vispirms, Papa Nikolau kungs. Lielas paldies priekšādā. Paldies, komisāra kungs, par eh, jūsu vārdiem. Tie ir patiešām ļoti eh, godkārīgi pro, eh, projekti. Vēl mm, atcerēsimies 2008. gadu un konkurētspējas padome. Toreiz bija runa par zināmu termiņu saīsināšanu, un komisija gribēja izvērtēt. Vēlāk, kad sākās krīze, kad Grieķijā ir vajadzīgas 15 dienas uzņēmumu eh, dibināšanai, Austrijā 11, bet Beļģijā tikai pusotra diena. Tātad mēs redzam, ka atšķirības ir lielas. E, visi ir sapratuši, ka uzņēmēja darbība ir svarīga. E, kā komisija varētu vienkāršiem vārdiem ietekmēt vienot procedūras? Paldies tagad, e, Krolīkungs. Much, madam. Much, Paldies priekšsēdētāju, un es gribētu pateikties arī komisāram par viņa atbildi. Es gribētu pateikt pāris lietas. Ķīna ir nākusi e, klajā ar ļoti brīnišķīgu um, ideju, o, kas attiecās uz MVU. Nu, un, um, varbūt, kad mēs varētu īstenot um, mūsu politiku labāk brikvalstīs, proti, kas ir Brazīlija, Krievija, Indija un Ķīna, un tāda. Um, Līdz šim labākais modelis bija izstrādāts attiecībā uz eh, eh, ES un Japānu. Varbūt, ka to mēs varētu iz, izvirzīt jau kā tādu standartu, kuram sekojam. Thank you, Commissioner. Lielas paldies, eh, komisāra kungs. Mans jautājums ir diezgan sarežģīts, jo tas attiecās uz um, valstīm, kas īsteno taupības pakāpumus, tādas kā mana valsts īrija. Ja bet eh, nu, mm, ļoti daudz uzņēmēju nevar saņemt kredītus eh, tādēļ, ka ir ierobežota kredītu izsniegšana, bet dažiem VU vispār neuzdrošinās ņemt kredītu. Tad es gribētu pajautāt par mikrofinansējumu instrumentu Eiropā. Paldies, lūdzu, komisāri. Liels paldies, priekšādātājs kundze. Es esmu ļoti gandarīts par to, ka jautājums par MVU ir šo parlamenta debešu centrā divas dienas pēc kārtas. Vakar mēs runājām par Kipru un eh, mēs runājām arī par to, kā mēs varam atvieglināt piekļuvi kopienas finansējumam. Un mēs runājām arī par mikro uzņēmumiem un ko mēs darām par to, lai atvieglinātu viņu pieeju kredītiem. Kā es teicu jau vakar vakarā, atbalsts MVU uh, eh, ir mana mm, prioritāte. Mēs nevaram uzskatīt, kā lai izietu no šīs krīzes. Uh, mēs varam iztikt bez MVU. Mums vēl ir arī e stratēģija Eiropa 2020, un patiesībā tās centrā ir īsta stratēģija, jo patiesība sakot MVU ir mūsu uh, ekonomikas sasinsrīte. MVU ir ārkārtīgi būtiska loma, jo tie ir šie uzņēmumi, kas rādīs jaunas darba vietas Eiropas Savienībā. Pat tad, ja lieli uzņēmumi tiks pārstruktūrēti, tāpēc mums vajadzētu likt MVU konkurētspējīgā situācijā un komp Mm, kurētspēja nozīmē inovācija, un lai varētu inovēt, ir nepieciešama pieeja kredītiem. Pateicoties Eiropas parlamentam, mēs esam varējuši pieņemt direktīvu, kas ir šī Small Business Act daļa, kas attiecās uz administratīvajām izmaksām. Es ceru, ka dalība valstis to piemēros nākamajos 24 mēnešos vai varbūt pat ātrāk. Es ceru, ka dalība valstis tiešām pieņems šo eh, noteikums visā Eiropas Savienībā. Ir pavisam. Uh, 180 miljārdi eiro, kas pateicoties šai sistēmai dosies apritē. Protams, ka tas vēl nav viss, kā jau es teicu. Eiropas parlaments ir pieņēmis tekstu par MVU politiku ar šī Small Business Act uh, palīdzību. Un es gribētu teikt, ka uh, komisija radīs jaunu formu, kurā tiks uh, skatīti šie jautājumi par kredītu pieejamību. Es nezinu, vai es esmu pārliecinājis Londonas uh, biržu par dalību šajā formā, bet, nu, katrā ziņā mm, būtu ļoti nepieciešams radīt tādu asi, uh, kas ļautu šo mikrofinansējumu. Un uh, tad um, es centīšos arī izvest no strupceļa tos MVU, kas atrodas pierobežu zonās, uh, Nu, un tālāk pie šobām ir nepieciešams arī nacionālais finansējums. Kā uh, pā, izdarīt to, lai kopienas finansējums būtu vieglāk pieejams? Nu, mēs par to tagad domājam, pāris soļi jau ir spērti attiecībā uz MBU. Es nezinu, vai jūs bijāt šeit vakar vakarā, jo es par to vakar runāju. Uh, Attiecībā uz rīč tas ir samazināts, konkrēt runājot tieši par MVU, mm, tur ir samazināts mm, arī no 60 uz 50 procentiem tas cipars, kas attiecās uz mikro uzņēmumiem. Nu, un mm, mēs darīsim tieši to pašu. Uh, ar mikro uzņēmumiem, kas ir, eh, darbojas celtniecības sektorā. Es esmu paredzējis veselu sanāksmi virkni, kas runās par mikrokredītu. Mums bija viena sanāksme pirms divām nedēļām Briselē ar Itālijas valdības pārstāvjiem. Un tie, viņi, man liekas, ka viss, kas attiecās uz mikrokredītu, darbojās diezgan uh, labi, un es domāju, kā mēs varēsim iepazīstināt ar labām praksēm jau pavisam drīz, lai to var īstenot arī citur, kas attiecās uz homogenitātes trūkumu. Tad jā, man ir jāatzīst, ka šāda problēma eksistē un ka mums ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai samazinātu, protams, arī kopienas birokrātiju. Protams, kad zinām vaina, tā ir jāuzņemās, bet eh, nemazāk birokrātija ir arī dalību valstīs, tāpēc pilsoņu interesēs ir jāstrādā ātri. Varbūt mums vajadzētu aicināt arī dalību valsts piemērot šos tekstus, ko Eiropas komisija ir sākusi piemērot un šīs mazās uzņēmēja darbības likums jau ir kā pāraugs. Ir nepieciešams panākt, lai maksājumi tiktu veikti un lai um, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem atvieglinātu dzīvi priekšsēdētājs kundzes atvainojas, kas runāja tik ilgi, tāpēc, un tas man ārkārtīgi aizrauja. Uh, Tāpēc es gribētu, lai mēs nonākam pie kaut kā konkrēti, varbūt es mazliet eh, ilgāk aizrunājos, nekā es biju paredzējis, tāpēc es ļoti atvainojos. Jā, paldies. Eh, Tā, turpin priekšsādātāja, tagad mums būs pirmais jautājums Šefkoviča kungam. Es ceru, ka viņš spēs iznākt šeit priekšā pavisam ātri, un jautājums ir no Blinkovičūtas kundzes. Uh, Nu, un tas attiecās uz vispēju vienlīdzības stratēģiju komisijā. Šefkovičs kungs, tik līdz jūs esat gatavs, lūdzu atbildiet. Paldies, priekšsādātājs kundze, es esmu ārkārtīgi priecīgs, kad šis jautājums man tika uzdots, tādēļ, ka es gribētu pateikt, ka šogad ar 1. janvāru pirmo reizi komisijas vēsturē tur strādā vairāk sieviešu nekā vīriešu, un mēs zinām, ka tas vēl nav gals, mums ir jāturpina uzlabot skaitļi attiecībā uz sievietēm vadošos amatos. Un tāpēc mēs e, pieņēmām šo stratēģiju no 2010. līdz 2014. gadam, kad šīs komisijas mandāts beigsies. Mēs gribētu sasniegt rezultātus, kur um, 25% sieviešu būtu mm, augstākos vadošos amatos un tāpat arī lielāks procents vidēju un um, zemāko vadītāju amatos. Mēs esam jau paaugstinājuši šo procentu, bet mēs gribētu turpināt strādāt tajā pašā virzienā. Un tā metoda, ko mēs izmantosim, ir aizstāt uh, tos. Um, kas dodas pensijā. Un mēs meklēsim vietā sievietes, kas varētu ieņemt augsta un vidēja līmeņa vadītāja amatus, un 30% varētu būt sievietes kas attiecās uz citām institūcijām, tad es pārliecinājos, ka Eiropas parlamentā viss notiek diezgan labi, skaitļi ir iespaidīgi. Padomē gan tā nav, Eh, tur situācija ir citādāka, rezultāti ir citi, taču es domāju, ka labākā metode, kā progresēt, ir apmainīties ar mūsu labajām praksēm, apmainīties ar pieredzi par mūsu politiku īstenošanu. Un es zinu, ka mūsu ģenerālsekretāri arī regulāri apsver šo jautājumu, un es domāju, ka šī labo prākšu apmaiņa novadījies pie mm, labiem rezultātiem visās institūcijās. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Blinkevičūtas kundze, lūdzu! Paldies, komisāra kungs, par labajām vēstīm! Es esmu gandarīta par to, ka komisijā ir nodarbinātas vairākas sieviešu tagad, bet es gribētu vēl uzdot papildu jautājumu. Kā jums liekas, cik ilgs laiks būs komisijai nepieciešams? Lai nebūtu runa par 25 vai 30 procentiem sieviešu vidējā menedžmenta līmenī, bet gan vēl vairāk, būtu daudz vairāk. Uh, Jūs jau runājāt par šo te mērķi, un jūs neatbildējāt gluži precīzi uz manu jautājumu. E, ko jūs kā komisārs uzskatiet e, attiecībā uz e, vienlīdzības stratēģiju attiecībā uz vīriešiem un sievietēm un sieviešu izredzēm iegūt labas pozīcijas visās Eiropas Savienības institūcijās? Tas būtu labs piemērs arī privātajam sektoram. Aș dori să extind puțin. Paldies! Es gribētu mazliet paplašināt eh, kolēģu jautājumus un eh, pavaicāt, vai līdzīga iespēja vienlīdzības stratēģija pastāv arī Eiropas eh, institūcijās attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm. Paldies, komisārkungs! Lielas paldies priekšsādātājs kundze un paldies arī e, par papildu jautājumiem. Es piekrītu, ka skaitļi, kurus jūs nosaucāt, varētu nelikties e, tik lieli, kā jūs vēlētos tos redzēt nākotnē, taču Kad mēs sākām ar vienlīdzības stratēģiju komisijā 95. gadā, mēs e, palielinājām sieviešu klātbūtni augstos amatos piecas reizes. Tas nozīmē, ka šajā, šajos augstajos amatos tagad ir piecas reizes vairāk sieviešu nekā agrāk. Bet, nu, mums ir jāskatās uz to, kāds bija mūsu izējas punkts, un tas bija ļoti zems. Mums ir jāskatās E, kādā kontekstā mēs darbojamies, un tā ir arī daļai atbild uz otro jautājumu, jo mums ir jārada nosacījumi, lai sievietes ne tikai um, institūcijās, bet vispār dalību valstīs būtu. Um, nodarbinātas šajos augstajos amatos, bet tas nozīmē, ka ir nepieciešams nodrošināt arī bērna aprūpas iespējas un arī iespēju uh, uh, strādāt ar elastīgu darba laiku. Un, protams, ka šie nosacījumi tiek um, izstrādāti pakāpeniski, un es domāju, ka mums ir diezgan augsti standarti Eiropas institūcijās, un ka šie uh, nosacījumi tiek nostiprināti starp dalībvalstīm. Un tad mana kolēģa Vīts priekšstādātāja Redingas kundze arī piedāvā stratēģiju, kas saugs dzimumu viens līdztiesība. Mm, vadošos amatos, un par to mēs runāsim ar uzņēmējdarbības vadītājiem pēc diviem mēnešiem. Jautājums ir par to, vai mums vajadzētu obligāti noteikt kvotu sistēmu, vai varbūt mums vajadzētu vienkārši radīt tādu. Um, tādu veicināšanas politiku tām ģenerāldirektorātiem, kas nodarbina sievietes. Uh, Un es domāju, ka mums ir ļoti labi rezultāti. Paldies, komisāra kungs, un eh, tiešām es atvainojos, ka jums bija tik ilgi jāgaida, un es atvainojos arī tulkiem. Mēs tagad beigsim jautājumus, jo jautājumi, uz kuriem nesaņēmāt atbildes, tiks eh, atbildēts eh, rakstiski uz tiem. Kelī kungs, kas jums ir? Man ir tikai komentārs un tas nav nekas personīgi. E, neviens nekad nezina, cik jautājumu tiks izskatīts, cik papildu jautājums varēs uzdot un cik ilgu laiku aizņems atbildes un vai mums būs iespēja vispār uzdot jautājumu. Tas nav apmierinoši. Un es satikos ar uh, e, Barnesu Lutfordi. Uh, viņa bija. Mm, Viņa vakariņās domāja, ka viņas jautājums tika iz, izskatīts, un es atteicos no viena ielūguma uz vakariņām, tādēļ, ka es grib, domāju, ka mans jautājums tiks izskatīts. Es zinu, ka es saņemšu rakstisku atbildi, bet ja mēs gribētu rakstisku atbildi, tad mēs varētu nosūtīt no savas mājas klubu krēsla e-pastu. Nu, tas ir vienīgais, ko es gribēju teikt, un tā neustveriet to personiski, jo jūs visu ļoti labi izdarījāt. Paldies, Kalija kungs, par jūsu uzstāšanos. Es teikšu, ka viena no atbildīgajām vicepriekšsēdēm par jautājumiem es bažījos, ka mēs kā institūcija nesam spējuši īstenot to, ko mē, par ko mēs vienojamies starp institūciju nolīgumā, proti uzlabot situāciju ar jautājumiem. Es ļoti priecājos, ka šef Šefkovičs kungs ir šeit un viņš redz, ka mums tādas problēmas ir un varbūt mums radīsies jauna dinamika, lai mēs nonāktu pie situācijas, kuru mēs esam paredzējuši starp institūciju nolīgumā. Un paldies, Kēlī, kungs, par to, ka jūs pieskāraties šim jautājumam un es pateicos tiešām tulkiem un tagad mums sēde tiek pārtraukta uz septiņām minūtēm līdz pulkstens deviņiem.